it was the wrong thing. Okay, so dear colleagues. Uh... Godājumie kolēģi, domāju, ka mums vajadzētu sākt darbu. Mums ir paredzēta darba grupa. Sveicu jūs pēc uh, pusdienu pārtraukuma. Kolēģi, dalībvalstu parlamentu pārstāvji, es uh, gribētu jūs sveikt mūsu nelielajā seminārā. Uh, bet eh, neskatoties uz to, tas ir ļoti nozīmīgs eh, seminārs, jo mēs runāsim par cilvēktirzniecības novēršanas pasākumiem. Šīs temats iespējams eh, nepārāk bieži mūs aizņem, nepārāk bieži mēs par to domājam, tieši tāpēc varbūt mēs varētu tam pievērsties šodien. Mēs vēlamies šeit uzklausīt lēmumu pieņēmējus, Eiropas parlamentu pārstāvis, vēlamies nodrošināt viedokļu pārmaiņu, apmaiņu par uh, migrācijas riskiem un cilvēku tirdzniecības aspektiem. Mēs vēlamies saprast, kādas vajadzības ir valstīm, kādas um, novēršanas sistēmas būtu jāievieš un kāda aizsardzības pasākumi cietušajiem būtu vajadzīgi. Saskaņā ar pēdējo Eiropas komisijas ziņojumu par panākto progresu cilvēku tirdzniecības apkarošanā, kas tika sagatavots 2016. gadā, uh, Mums ir ļoti daudz pierādījumu, kā cilvēku tirzniecība izman, izmanto um, noziedzīgi tīkli, lai vērstos pret vissensitīvākajām sabiedrības daļām, tātad jo īpaši pret sievietēm un bērniem. Izskatot šo ziņojumu, es redzēju, ka šajā ziņojumā ir runa par uh, 15 840 uh, cilvēku tirzniecības upuriem, un tas uh, ir uh, laikā no 2017. līdz 2014. gadam. Mēs runājam par seksuālu izmantošanu, par uh, pavērdzināšanu, par um, orgānu tirzniecību. Uzskatu, ka šis temats uh, attiecas arī uz bēgļiem. Esmu ļoti priecīga, ka varu sveikt uh, mūsu vidū mūsu kolēģi no Eiropas um, cilvēku tirzniecības koordinātoru biroja, tā ir Zoja Sakeliādū. Uh, Un pirms došu jums vārdu, es gribētu jums pastāstīt par noteikumiem. Morais kungs jums jau šos noteikumus izklāstīja. Viņš eh, ir noteicis, ka vārds tiek dots diviem dalību valstu parlamentu pārstāvjiem un vienam pārstāvim no Eiropas parlamentā. Mums ir atvēlēts arī pietiekami ilgs uzstāšanās laiks ik vienam no dalībvalsts parlamenta pārstāvjiem un arī no Eiropas parlamenta pārstāvjiem ir atvēlētas divas minūtes. Tagad varu dot jums vārdu. Jums ir atvēlēts mazliet vairāk laika runāšanai. Tās ir 15 minūtes. Lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Es vēlētos sirsnīgi pateikties Eiropas parlamentam par šo pagodinājumu, par ielūgumu jūs uzrunāt. Mani sauc eh, Zoja Sakeliādu. Es eh, esmu no Eiropas eh, cilvēktiesniecības koordinatora pieeja. Mums ir pašlaik jauns mandāts un mums ir vispārējais pienākums nodrošināt strateģisko politiku un orientāciju cilvēktiesniecības novēršanas politikā. Uh, Cilvēktirzniecība ir ļoti smags pamatiesību pārkāpums. Vienlaicīgi tas ir arī um, pārobežu apdraudējums. Te ir runa arī par starptautisku noziedzību, kuru ierosina pieprasījums un arī ļoti lielā peļņa, ko var iegūt uh, cilvēktirgoņi. Uh, Kā jau minēja Ernstas kundze saskaņā ar pirmo komisijas eh, progresa ziņojumu, kas tika sagatavots laikam no 2013. līdz 2014. gadam, eh, mēs varam runāt par apmēram 16 tūkstošiem cilvēku tirzniecības upuru, bet tie ir reģistrētie cietušie. Tie ir eh, cilvēki, kas kaut kādā veidā ir kontaktējušies ar varas iestādēm. Uh, Mums ir pietiekami daudz iemeslu domāt, ka reālais cilvēktiesniecības upuru skaits ir daudz lielāks. Mēs arī ļoti labi apzināmies, ka mūsu statistika nevienmēr var pietiekami labi aptvert visas eh, lietas, eh, visus cilvēktiesniecības upurus, jo īpaši ir runa par migrāciju. Uh, Tāpat es varētu jums eh, pieminēt, ka saskaņā ar statistikas datiem 65% no cilvēktiesniecības upuriem ir Eiropas Savienības valsts piedarīgie. Šeit es vēlētos norādīt, ka cilvēktiesniecība eksistēja pirms migrācijas krīzes un noteikti, ka tā turpinās pastāvēt arī pēc migrācijas krīzes pašreizējā migrācijas situācija, bēgļu problēmas ir sāsinājušas uh, cilvēku tirdzniecību. Tāpat, lai jums būtu plašāks pārskats par šo situāciju, visa izplatītākā cilvēku tirdzniecības forma ir uh, seksuālā pavērzināšana. Protams, ka vislielākā daļa cietušo ir sievietes un meitenes. Un Tāpat ir arī 21% cilvēku, kas tiek eh, pavērdzināti darba dēļ, un šeit E, vairāk runa par vīriešiem un zēniem. Tāpat 12% e, cilvēktiesniecības upuru ir tie, kuri uh, tiek izmantoti orgāniem, dažādu noziedzīgu nodarījumu veikšanai un tā tālāk. Tāpat arī es noteikti nepārspīlēšu, ka Eiropas Savienība ir jau izveidojusi tiesisku, politisku ietveru, kas ir ne tikai visaptverošs, bet kas ir vērsts galvenokārt uz cietušā vajadzībām. Uh, Cilvēku tirniecības apkarošanas direktīva ir pirmais eh, krimināla tiesību instruments, kas tika pieņemts pēc Lisabonas līguma. Parlaments ir sniedzis ļoti lielu atbalstu šajā jomā, un es eh, gribētu arī paust eh, mūsu pateicību par šo atbalstu. Šī direktīva izveido ietvaru. Tā ir instruments, kas ļauj nodrošināt kopēju noziedzīgu nodarījuma definīciju, paredz eh, sankcijas, tā eh, ņem vērā dzīmumus, bērnus un cietušā vajadzības. Tātad šeit ir ļoti daudz eh, dažādu noteikumu attiecībās cietušajiem. Pavisam nesen decembrī mēs publicējām savu pirmo transponēšanas ziņojumu. Kā tiesības sārdzēji, Eiropas komisijai ir pienākums pārbaudīt, cik tālu dalībvalstis ir transponējušas direktīvu. Es ar prieku varam paziņot, ka visas dalībvalstis ir pilnībā transponējušas šo direktīvu. Pašlaik mēs vērtējam direktīvas piemērošanu. Mēs kontaktējamies divpusēji ar valdībām, lai pārbaudītu šos aspektus. Tāpat es gribētu norādīt, ka mēs esam identificējuši jomas, kur vajadzētu ieguldīt vairāk darba. Nu, neskatoties uz jau ļoti lielo ieguldījumu, ko ir devušas visas 28 valstis. Tātad šīs jomas, kur mūsuprāt ir vajadzīgs vēl papildu darbs, ir bērnu aizsardzības pasākumi. Tāpat mēs gribētu vairāk darba ieguldīt bērnu vecuma noteikšanā. Un tāpat arī ir jāparedz īpaši pasākumi pirms un pēc krimināla procesa. Uh, Tāpat ir jāsniedz palīdzība, ir jānodrošina kompensācija cietušajiem, ir jānodrošina, lai šie cietušie netiktu sodīti par noziegumiem, ko tie ir veikuši, kamēr viņi bija cilvēktiesniecības upuri. Tāpat ir arī vajadzīga pasākuma cietušo ģimenēm. Eiropas mm, cilvēku tirdzniecības apkarošanas stratēģijas termiņš drīz beigsies, un mēs tagad domājam, ko darīt pēc 2017. gada. Cilvēka tirsniecība ir saistīta arī ar citām Eiropas Savienības politikas jomām, piemēram, globālā drošības stratēģija vai Eiropas migrācijas darba kārtība, drošības darba kārtība un tā tālāk. Cilvēka tirsniecība tika apspriesta arī nesenajā sanāksmē Valetā, Maltā, kur eh, tā tika uzskaitīta par vienu no prioritārajām aktivitātēm. Uh, un mēs vēlamies strādāt arī uh, šajos jautājumos ārējā dimensijā ar valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalība valstis. Es jau pieminēju, ka migrācija sāsīnā cilvēku problēmas, un šis konteksts padara cilvēkus daudz uh, sensitīvākus un uh, daudz vie vieglāk m, mm, pakļaujamus dažādiem uh, Eh, cilvēku tirzniecības tīkliem. Mēs redzam, ka ļoti daudzi cilvēku tirzniecības ceļi pašlaik atbilst arī lielākajiem migrācijas ceļiem. Mēs redzam, ka iebrauc arvien vairāk nepilngadīgo bez pavadoņiem. Varu jums sniegt arī statistikas datus no Itālijas, un tie ļoti labi ataino problēmas apmērus. Saskaņā ar Starptautisko migrācijas organizāciju un UNICEF eh, tikai šajā periodā no 2014. līdz 2015. gadam Itālija ir pieredzējusi uh, 300% uh, palielinājumu, ja runa par uh, eh, cietušiem no Nigērijas. Uh, un puse no šiem cilvēkiem, kas ierodas, ir nepilngadīgie bez pavadoņiem. Tāpat arī Itālijas starptautiskās migrācijas organizācijas nodaļa uzskata, ka 80% no Nigērijas sievietēm, kas dodas uz um, Eiropu, ir cietušas no cilvēktirzniecības, jo īpaši um, seksuālās izmantošanas ziņā. Mēs vērojam arī jaunas tendences. Redzam, ka uh, cilvēku tirzniecība mm, iekļūst Eiropā pa jauniem ceļiem, piemēram, caur Lībiju. Un tāpat ir arī saglabājušās uh, tradicionālās, uh, tradicionālie veidi, tātad tiek izmantoti uh, lidmašīnu lidojumi un arī vidusjūras austrumu daļa. Cilvēku tirsniecība ietekmē vairāk faktori, galvenokārt pēļņa un pieprasījums. Uh, bet lielākā daļa no šiem faktoriem nesaistās ar migrāciju kā tādu. Vienlaicīgi mēs redzam, ka cilvēku izmisums, um, migrantu uh, problēmas, ko ir izraisījuši dažādi konflikti, var mm, palielināt šo cilvēku sensitivitāti un padarīt tos par cilvēku izniecības upuriem. Uh, mēs redzam, ka arvien vairāk tiek izmantotas eh, dalībvalstu patvērumu sistēmas. Šīs eh, sistēmas galvenokārt tika izveidotas, lai palīdzētu tiem, kas bēg no konfliktiem. Bet šīs sistēmas arvien vairāk izmanto cilvēku tirgoņi, eh, lai leģitimizētu mm, viņu upuru statusu un lai ļautu viņiem uzturēties Eiropas Savienībā. Tāpat arī vajadzētu uzsvērt, ka uh, Šī kopējā patvēruma sistēma Eiropā paredz, ka e, cilvēku tirzniecības upuri ir jo īpaši sensitīva kategorija. Pašlaik, tad, kad tiek pārskatīta kopējā Eiropas patvēruma sistēma, cilvēku tirzniecības upurus atzīst par īpašu kategoriju, kurai ir īpašas vajadzības. Tas e, arī uh, ir paredzēts citās direktīvās. Tas ir paredzēts, piemēram, procedūra direktīvā un uh, regulā Dublina 3, kur saskaņā ar priekšlikumiem īpaši uzmanība ir jāpievērš bērniem. Tātad ir jāizvērtē bērna intereses un apdraudējums, kas varētu rasties no cilvēktirdzniecības. Šajā jomā mēs redzam, ka cilvēktirdzniecību patiešām var sasaistīt ar patvēruma sistēmām. Eiropas patvēruma atbalsta birojas pašlaik pabeidz īpašu instrumentu, kas ļaus identificēt cilvēktiesniecības upurus patvēruma un starptautiskās aizsardzības pasākumu kontekstā. Šis instruments ir divu valstu rīks, kuru var izmantot arī no attāluma, bet ir paredzēta arī fiziska apmācība. Bez tam ir arī tiešsaistes mācība rīks, kuru veido šī patiestāde, kur uh, ir runa par tādu personu identificēšanu, kuriem ir īpašas vajadzības. Frontex ir uh, sagatavojis arī vairākas uh, rokas grāmatas, uh, riska profilus, mācības. Uh, amatpersonām uz vietas. Un uh, saskaņā dalībās tiesību aktiem šādām amatpersonām ir jābūt pietiekami apmācībām, apmācītām, lai tās varētu pēc iespējas ātrāk identificēt cilvēku tirzniecības upurus. Visa šī informācija ir pieejama cilvēktirdzniecības apkarošanas mājaslapā. Tā ir komisijas horizontāla mājaslapa, kur ir iekļauti visi vajadzīgie rīki, tiesība, akti, judikatūra un tā tālāk. Vēl 2017. Uh, gada sakarā uh, vajadzētu runāt par Schengens informācijas sistēmu. Mēs ļoti bieži dzirdam, ka bērni pazūd un ir ļoti grūti identificēt šos bērnus. Šajā sakarā, ņemot vērā SIS pārskatīšanu, tiks ieviests jauns instruments šajā sistēmā, kas ļaus skaidri kategorizēt um, pazudušās personas. Tātad šeit varēs iekļaut atsauces uz um, nepilngadīgajiem bez pavadoņiem, un tāpat arī varēs iekļaut informāciju par cilvēktiesniecību. Viss tas tiks darīts 2017. gada laikā. Es vēlētos arī norādīt, ka tas viss ir ļoti svarīgi, bet viss tiek darīts par vēlu. Tātad šī identifikācijas rīki, mācības, dažādie mehānismi tiek gatavoti tikai pēc tām, kad upuri ir kļuvuši par upuriem. Un šiem upuriem tas jau ir par vēlu. Tieši tāpēc mums vajadzētu vislielāku uzsvaru likt uz uh, aizsardzības profilaksi. Mēs zinām, un uh, mēs vēlētos vērst jūs uzmanību uz to, ka cilvēktirsniecība ir ļoti peļņu nesoša noziedzības forma. Uh, Protams, skaidrs, ka eh, šo noziedzību uh, stimulē arī pieprasījums, jo kādam šie upuri ir vajadzīgi, bet arī peļņa ir milzīga. Eiropon lēš, ka apmēram 29,4 miljārdi eiro ir eh, tā peļņa, ko pasaulē katru gadu iegūst cilvēku tirgoņi. Un 25 miljārdi eiro tiek nopelnīti ar mm, cilvēku tirdzniecību uh, uh, seksuālām vajadzībām. Šie apjomi tātad ir milzīgi. Ja mēs šeit sēžam, lai novērstu šādus noziegumus, mums vajadzētu sekot līdzi šai naudai, izsekot līdzi šīm naudas plūsmām. Vajadzētu mm, nodrošināt, lai šis noziegums nebūtu zema riska noziegums, bet gan uh, tāds ļoti sarežģīts noziegums. Tāpat ir skaidrs, ka cilvēku tirsniecība nodrošina pēļņu ne tikai pašiem cilvēku tirgoņiem. Tā nodrošina naudu arī legālajiem sektoriem mūsu ekonomikā. Tad, tad var eh, būt iesaistīti arī pavisam legāli uzņēmumi eh, šajās ķēdēs, piemēram, piegādes ķēdes, tāpat arī mūsu pašu kā patērētāju atbildība. Šeit es gribētu norādīt, ka direktīvā ir iekļauta arī novēršanas daļa. Dalība valstīm tiek uzlikts pienākums samazināt pieprasījumu. Šajā pirmajā progresa ziņojumā mēs pievērsāmies tieši šiem jautājumiem. Uh, Mēs saņēmām informāciju no dalību valstīm, kur tika norādīts, ka tiek organizētas mācības, tiek nodrošināts, lai upuri tiktu identificēti, bet nebija īpašas saiknes ar novēršanu. Mēs redzam, ka vajadzētu arī kriminalizēt tos, kas uh, izmanto uh, cilvēktirzniecības upurus un par to zina. Uh, Teiksim, ja kādā uzņēmējdarbības veidā tiek eksploatētas personas, bet šie eksploatātori nekādā veidā netiek sodīti. Uh, Mums eh, komisijai vajadzēja gatavot eh, ziņojumu parlamentam un padomēji par esošajiem tiesību aktiem, kas kriminalizē tos, kas izmanto cilvēku tirdzniecības upurus, tātad izmanto upurus sniegtos pakāpojumus. Un esam konstatējuši, ka tikai desmit dalību valstīs līdz šim ir ieviesti tiesību akti, kas paredz, ka eh, cilvēku tirdzniecības upuru pakāpojumu izmantošana ir krimināls noziegums attiecībā uz visiem eksploatācijas veidiem. Tas ir ļoti svarīgi, jo Mēs šeit konstatējam, ka pastāv atšķirīga e, attieksme juridiskā ziņā, un tas mums nepalīdz novērst šādus noziegumus. Mēs redzam, ka pastāv ļoti atšķirīga juridiskā praksa, un tieši tāpēc cilvēktirdzniecība var plaukt. Mēs zinām, ka cilvēktirgoņi ļoti veikli var izmantot šādus trūkumus vai atšķirības likumdošanā Eiropas Savienībā. Esam arī konstatējuši, ka Tas negatīvi ietekmē noziedzību. Mums vajadzētu izskatīt arī alternatīvas. Ja mums nav vajadzīgo pasākumu Eiropas Savienības līmenī, lai nodrošinātu, ka tie, kas izmanto cilvēku tirzniecības upurus, tiktu kriminalizēti, mums ir jādomā, ka varbūt mēs šeit atbalstām nesodāmības kultūru. Nevēlos iedzināties detaļās. Šis ziņojums ir pieejams Eiropas parlamenta kolēģiem, tas ir arī izlasāms mūsu mājaslapā. Šeit ir uzskaitīti uh, visi vajadzīgie pasākumi un pieejas. Mēs vēlamies norādīt, ka pastāv ļoti liela vajadzība domāt par profilaksi, nodrošināt to, lai visi saprastu, ka cilvēktirdzniecību stimulē pieprasījums un ka to stimulē arī ārkārtīgi lielā pēļņa. Uzskatām, ka ir ļoti būtiski, lai Eh, cilvēku tirdzniecības upurus uzskatītu par eh, cilvēkiem ar tiesībām. Viņiem ir tiesības un viņiem ir arī jābūt iespēja šīs tiesības izmantot. Tāpat arī vajadzētu saprast, ka šie cilvēki, kas izmanto m, mm, cilvēku m, eh, grūto situāciju, migrāciju un tā tālāk, tiktu sodīti. Mēs redzam, ka ir griba darīt vairāk. Tieši tāpēc varbūt ir pienācis laiks to arī darīt. Lielas paldies! Es vairāk uh, nerunāšu. Tagad es labprāt uzklausīšu jūsu jautājumus un komentārus un mēģināšu uz tiem atbildēt, ja varēšu. Thank you very much for this. Lielas paldies! Paldies par ļoti vērtīgo komentāru un uzrunu. Redzu, ka tagad ir pienācis īstais brīdis uzdot jautājumus. Džočos Pāvis vispirms vārds. Grīķī, lūdzu. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Καταρχήν... Labdien visiem! Sākumā vēlētos norādīt, ka ierobežojumi un tiesiskie aizliegumi parāda, ka ar šo fenomenu būtu jācīnās pretējā virzienā, tātad izējot no cēloņiem. Redzējām, kas notika 15. gadā Lesbos salā, kas ir primārais uh, apstāšanās pieturas punkts uh, bēgļiem, kas ierodas Eiropā. Zinām, kas notika Višagradas valstīs un arī sarunas starp Eiropas Savienību un Turciju. Tas viss mums ir parādījis, kāda ir reāla aina Grieķijā 2015. gadā redzējām, ka bēgļu skaits ļoti ātri pieauga. Te mēs runājam par cilvēkiem, kam pēc reģistrācijas bija iespēja pārvietoties, izmantot mm, sabiedrisko transportu. Un tas nozīmē visai vērā ņemamas arī tīri ekonomiska rakstura sekas. Varu tikai norādīt, ka liela cilvēku daļa, kas um, dodas šajā ceļā, diemžēl nonāca um, cilvēku tiežniecības aburtajā lokā. Tajā pašā laikā, ja šie cilvēki tiek uh, iespiesti, iesprostoti anklāvos, uh, Viņiem ir, eh, viņi ir spiesti gandrīz vai meklēt jau kādu veidu, kā izkļūt, eh, kā šķērsot Egejas jūru, kā doties prom. Un cilvēku tirzniecības upuri primāri ir arī seksuālās izmantošanas upuri. Šobrīd ir um, pa, pamainīts un stiprināts uh, tiesiskais satvars, uh, ir gan plusi, gan mīnusi. Un viens no mīnusiem ir uh, milzīgā pārslodze, kas šobrīd ir novērojama Grieķijas cietumos, un milzīgais iesodzi, ieslodzīto skaits Grieķijā šobrīd ir jauni, gados jauni cilvēki, ārzemnieki un tā tālāk. Un vēl pēdējais komentārs. Grieķijā šobrīd mēģinām uh, īstenot daudzus pasākumus. Uh, kur mērķis ir atrisināt šo situāciju. Tajā pašā laikā šķiet, ka nav mums izdevies saprast, ka vienīgais veids, kā to paveiksim, ir uh, risināt uh, šo cilvēku ekonomisko situāciju un marginalizāciju. Paldies! Liels paldies! Juhu Erolā kungs tagad. Ceru, ka pareizi izdevās izrunāt jūsu vārdu. Pretējā gadījumā no sirds atvainojos. Lūdzu! Thank you. Liels paldies priekšsēdētājiem. Jā, lieliski izrunājāt, viss kārtībā. Šīs situācijas risināšanai svarīgākais elements ir informācijas nodrošināšana, jo īpaši izējas punktā, no kurienes šīs, šie cilvēki dodas uz Eiropu. Kā jau iepriekš norādīju, 12 gadu garumā esmu strādājis ar patvērumu meklētājiem un uh, esmu sapratis un pamanījis, ka šie cilvēki bieži vien uh, nav īsti bēgļi, tā teikt, viņi pārvietojas uh, ekonomisku apsvērumu dēļ, un tā kā arī prasmes ir visai zemā līmenī, nav iespēja šiem cilvēkiem nodrošināt darba vietas, tādēļ viņi rada ekonomisko slogu. Šie patvērumu meklētāji, kā jau mēs dzirdējām, lielā, lielā mērā un bieži vien paliek parādā uh, cilvēku kontrabandistiem, tūkstošiem eiro, un tā kā darba vietas viegli nav atrodamas, nu, parasti viņi iesaistās krimināl, kriminālos grupējumos vai pelēkajā ekonomikas zonā. Tādēļ, manuprāt, ir tiešām svarīgi, lai Eiropas saimnībā šobrīd sāktos tikt uzsākta intensīva informācijas kampaņa, izcelsmes vietās, izcelsmes valstīs, lai cilvēki saprastu, ka mm, Eiropā nav viss tik skaisti un jauki un vienkārši. Ir jārunā par uh, risku, par cilvēktiežniecības risku, seksuālās izmantošanas risku. Kontrabandisti bieži vien melo, un šie cilvēki nezina, kāda ir reālā informa uh, situācija. Viņi stāsta, ka ir darba vietas, būs nauda un viss ir kārtībā, bet reālā dzīve ir pretēji Cietušie ir upuri. Tas ir vienīgais veids, kā viņiem palīdzēt. Ir jāīsteno masīvas informācijas kampaņas viņu izcelsmes valstīs, lai viņi nedotos prom jau sākumā. Paldies! Paldies! Tagad vārds Lords Solēji kungam no pienotās karalists. Paldies! Ļoti svarīgs jautājums. Un policijas un drošības jautājumiem ir jāpievērš īpaša uzmanība. Uh, Tajā pašā laikā gribētu atgriezties pie uh, jautājuma par uh, migrantu bērniem bez pavadības. Lordu palāta izstrādāja ziņojumu, varbūt būsiet jau redzējuši, tie ir uh, migrantu bērni be, bez pavadības, tas ir ļoti svarīgs ziņojums, un viena lieta, ko gribētu uzsvērt, tad, kad runājam par uh, reāliem uh, pierādījumiem un situāciju, atklājām, ka ja uh, bērns bez pavadības, uh, viņam pietiekami agri tika iecelts aiz, um, šāds pārstāvis, eh, tad eh, pastāvēja krietni zemāks risks, ka šis bērns pazudīs, un 20 eh, tūkstoši migrantu bērnu ir vienkārši pazuduši. Mēs nezinām, kur viņi ir nonākuši, un mm, lielā, liels to skaits noteikti nonāk nelikumīgās sfērās, cieši no um, ehm, cilvēku tirzniecības, un uh, Daudzās valstīs ir ieviest šī aizbildņu sistēma, arī Vācijā, esmu konsultējies ar kolēģiem, ja tiek uh, iecelt šāda persona, katru reizi identificējot personu, kas ir atbildīga par bērna labklājību, tad iespējams, ka tas ir veids, kā vismaz bērnus mēs varam uh, aizsargāt šajā ļoti smagajā situācijā. Nu, pretējā gadījumā, kā jau citi kolēģi minēja, tad ir uh, jādomā tīri par likuma spēku īstenošanu. Uh, lai šo situāciju labotu. Paldies! Liels paldies! Man būtu jautājums un vēlme paniskungam. Varbūt, ka tulkojumā, kas pāzuda, vai jūs varētu lūdzu atkārtot uh, jūs teikto? Γιατί η μετάφραση δεν ήταν σωστή, η μετάφραση. Jā, šķiet, ka ieviesās kāda kļūdiņa. 2015. gads Tobrīd tas nozīmēja, ka cilvēki varēja izmantot sabiedrisko transportu tieši tāpat kā pārējie Eiropas Savienības iedzīvotāji, un tas bija pozitīvi. Tas nozīmē, ka pārvietošanās bija salīdzinoši lēta, viņiem bija vienkārši iespēja iegādāties biļetī kā visiem pārējiem. Un otra lieta - tīri ekonomiskie aspekti. Šis uh, juridiskais ceļš, ko cilvēki izvēlas. Paldies. Okay, I think, uh, it was important. Jā, manuprāt, tiešām bija svarīgi šo komentāru atkārtot. Liels paldies! Lone Udeki no Igaunijas lūdzu šobrīd. Paldies! Es vēlētos uh, turpināt uh, savu komentāru balstoties pieņēmumu, ka cilvēktiesniecība balstās pieprasījuma. Un tā ir ne tikai kriminālā ekonomikas puse, tā seksuālā izmantošana un tā tālāk, kas ir sasaistīta ar uh, cilvēktiežniecību. Te ir jārunā arī par Eiropas ekonomikas un darba tirgus legāliem aspektiem. Lielā daļa ekonomisko migrantu ieceļo kā patvērumu meklētāji, Parasti viņi izmanto tieši tos pašus veidus un maršrutus nonākt Eiropas Savienībā. Lielu daļu cieši no krimināliem tīkliem, tomēr um, iegūst darba vietas uh, lauksaimniecībā, nozarē, apelsīnus vāc, uh, drēbes šui, manikīru taisa. Varbūt pat cilvēkiem, kas sēž šeit, zālē. Un saprotam, ka cilvēku tirzniecība nespēļņu Tas tā būs līdz brīdim, kamēr Eiropai vajadzēs uh, uh, kādu, kas veic šos grūtos, smagos, netīros darbus, un kamēr Eiropa nebūs gatava par to maksāt tādu algu, kas spēj nodrošināt pienācīgu uh, dzīvi cilvēkiem, kas šīs, šos darbus veic. Brīvās personu pārvietošanās vietā, kas ir skaists koncepts, mēs esam izveidojuši uh, brīvo algu pārvietošanās sistēmu, un cilvēku tirgotāji to izmanto. Viņi izmanto šo algu brīvo pārnesi, un tas rada šīs šaušalīgās situācijās, kad cilvēki ir ieslodzīti kriminālos tīklos. Mums ir jārīkojas ekonomikas kontekstā pie darba garantijām, darba apstākļiem, algām visā Eiropā, lai izbeigtu cilvēku tiežniecību. Tas nozīmē, ka jau atkal ir jācīnās ar pieprasījumu, pieprasījumu pēc vergu darba spēku. Paldies! Thank you very much. Liels paldies. Turčeka kungs lūdzu. Slovēnijas deputāts lūdzu. Liels paldies. Vai varu pārslēgties uz slovēņu valodu? Šķiet, ka jā. Iz baltskih eh, držav je povedala neko bi... Paldies. Kolēģi no Baltijas valstīm norādījusi kādu būtisku elementu – Mēs bieži vien uh, sakām, ka Eiropas Savienība pastāvēs, turpinās pastāvēt, ja kļūs par sociālu savienību. Pretējā gadījumā tā sagrūs. Svarīgi ir tas, ka mēs šeit runājam par dubultiem pārkāpumiem. Pārkāpumi kriminālo tīklu rokās, tie ir uh, uzņēmumi, kas uh, tātad šī nodarbe ienes uh, naudas apjomu, kas trīsreiz pārsniedz uh, Slovenijas gada IKP, tajā pašā laikā runājam par to, ko mēs darām, un par to runāja uh, Igaunijas kolēģi, kas izteicās pirms manis. Slovenija ir neliela valsts, bet pavisam ātri esam sapratuši, ka uh, Šis ir jautājums līdzīgi kā vīdes kontekstā. Tas ir pārobežu jautājums. Slovenijai ir ierobežots resursu apjoms, un Slovenijā un kaimiņu valstīs NVO ir krietni vairāk zināšanu nekā politiķiem. Slovenijā bieži vien norādu, ka ir jāizmanto šī zināšanu pārnes, tas ir uh, Tā ir vērtība, kas, no kuras varam gūt vērtīgu pieredzi. Un arī apvienotās karalists kolēģis uh, sniedza ļoti vērtīgu praktisku piemēru par šo aizbildņu sistēmu. Runājot par cilvēktiesniecību, es patiešām uzskatu, ja vēlamies izlausties no šī apburtā loka, ir uh, jāsadala un jāiznīcina visa šī ķēde visos tās posmos. Tas nozīmē, ka šeit ir zināmas arī varbūt pretrunas attiecībā uz zināmu kultūras praksi, kas varbūt nav pieņemama visiem. Nu, šeit kā piemēru varētu minēt uh, kalnrūpniekus Romu, nepilngadīgas personas Romu kopienā. Uh, Tiešām šis ir jautājums, ko varam risināt tikai holistisku pieeju izmantojot, un arī politiķiem ir daudz, daudz ko var tie, tie mācīties no NVO. Paldies! So, Liels paldies! Visi runātāji ir izteikušies. Vai būtu vēl kāds, kas grib izteikties? Laika mums pietiek. Ja, ja ir vēlme, tad. Uh, Lūdzu, iespēju uzdot jautājumus, vienkārši izcila iespēja Nacionālo parlamentu deputātiem. Vai būtu vēl kāds ieinteresētais, kas grib izteikties? Jautājumi, komentāri? Labi. Tad arī man, kā parlamenta, Eiropas parlamenta deputātei, būtu daži jautājumi. Pirmkārt, gribētu uzzināt, dalību valstīs, kas notiek ar uh, cīņas pret uh, cilvēku, cilvēku tirzniecības direktīvas ie, ieviešanu, kas ir tie vājie punkti, mīnusi, un kuras ir tās valstis, kurās iespējams būtu nepieciešams papildus vēl piestrādāt. Otrakārt, orgānu tirzniecība. Tā ir, um, tas ir šausmīgs fenomens, un arī Eiropā zinām, ka tas notiek Kosova, citas valsts, vai jūs varētu nedaudz papildu šo uh, šeit, ko mums pastāstīt, cik aktuāls tas ir jautājums jūsu pētījumos. Un trešais jautājums. Šeit varu norādīt uh, līdzīgi, kā kāds jau to izteicās. Eksploatācija darba tirgu, kurās jomās tas ir aktuālāk nekā citās. Tādi būtu trīs jautājumi no manas puses. Any... Vai vēl kāds gribētu izteikties? Lūdzu. Paldies. Pēc robežu slēgšanas uh, Balkānu valstīs vai ir um, pētīts, kāda ir situācija, vai migrācija ir pieaugusi šajā Eiropas daļā. Paldies! Vai būtu vēl kādi jautājumi? Vai vēl kādam, kas sakāms? Okay. Labi, šķiet, ka komentāru nevienam nav. Tad lūdzu, došu vārdu vēlreiz jums. Un jums ir iespēja atbildēt, izteikties varbūt nedaudz garāk. The... Paldies, priekšstādātāji, ja eh, jūs dodat man iespēju sniegt jums papildu informāciju par eh, mūsu eh, pēdējiem konstatējumiem, jaunākiem faktiem. 2016. gadā komisija sagatavoja pirmo progresa ziņojumu Eiropas Savienības līmenī uh, par to, kas ir panākts uh, ciņā pret cilvēku tirzniecību. Un balstoties uz informāciju, ko saņēmām no dalībvalstīm un pilsoniskās sabiedrības, mēs konstatējam jaunas tendences. Uh, Uh, uh, konstatējam bērnu tirzniecības pieaugumu. Bērni arvien vairāk kļūst par uh, šo noziedznieku upuriem, un tāpat bērni tiek pārdoti, lai stātos laulībās, eh, piespiedu laulībās. Tāpat eh, ir eh, bērni ar attīstības traucējumiem, kas kļūst par eksploatācijas upuriem arī seksuālā ziņā. Tālāk tiek arī uh, tirgoti e, cilvēki, lai izmantotu viņus darba tirgu, arvien vairāk arī sievietes ir šie upuri un tīpaši e, tādi e, kā darbs mājasēmniecībās un pret šīm parādībām ir grūti cīnīties. Un pirmkārt, tas viss tiek vērsts pret sievietēm. Uh, virkne jomu ir identificēts kā paaugstināta riska zonas, tātad uh, lauksaimniecība, celtniecība, viesnīcas un uh, restorāni arī saskaņā ar mūsu konstatētiem faktiem, saskaņā ar Eurostat datiem, būtībā neviena valsts nav pasargāta no cilvēku tirzniecības Eiropas Savienībā. Un ir skaidrs, ka ir jārēaģē Eiropas Savienības līmenī, ja vēlamies šo problēmu atrisināt visaptverošā veidā un tiešām kaut ko reāli panākt. dalību valstis, mēs konstatējam, ir transponējušas direktīvu, e, ir izpildīts šis pienākums pārņemt direktīvu nacionālajā likumdošanā. Un par to mēs runājam ziņojumā, kas publiskots pagājušā gada decembrī. Tātad runājot par direktīvas transponēšanu, uh, nākas konstatēt, ka dalību valstīm būtu jādara vēl uh, vairāk uh, attiecībā uz normām par specifiskiem bērnu aizsardzības pasākumiem. Šeit ir arī liela atšķirība attiecībā uz aizbildņiem. Eiropas Savienības direktīva paredz juridiskas saistības dalību valstīm nodrošināt aizbildņu iescelšanu bērniem. Tāpat normas nav uh, īpaši skaidras attiecībā uz pieņēmumu, ka persona ir bērns. Ja notiek cilvēku tirzniecība un ja tiek pieņēmts, ka upuris ir bērns nepilngadīgs, tad pret to ir arī atbilstoši jāizturas. Tāpat trūkst normu par uh, kompensāciju sniegšanu cietušajiem, jo uh, šīs personas ir, eh, šīm personām ir tiesības saņemt atlīdzību par nodarīto kaitējumu. Tāpat eh, nav arī skaidrības par eh, principu, ka cietušais vai upurs netiek sodīts. Ko tas nozīmē? Tālāk par kriminālu da darbību veikšanu. Ir cilvēku tirgotāji, kuri izmanto bērnus, lai pārvadātu narkotikas, lai veik, pastrādātu noziegumus pret īpašumu. Un e, bērni tiek piespiesti e, pastrādāt šos noziegumus. Un viņiem nevajadzētu nonākt cietumā, e, tur būtu jānonāk cilvēku tirgotājiem. direktīvā ir arī interesanta norma par to, eh, ka mm, ir eh, pienākums eh, sniegt palīdzību ģimenēm, kas cietuši no cilvēku tiesniecības. Un šeit vēl būtu šis Eh, šīs normas tālāk jāattīsta. Eh, mūsu ziņojumā nebija likts akcents uz atsevišķām valstīm situāciju tur, bet mēs eh, tagad apkopējam informāciju par transponēšanu, lūdzam dalību valstīm papildu informāciju, tas nepieciešams. Un gadījumos, kad komisija uzskatīs, ka Eiropas Savienības tiesību akti netiek atbilstoši īstenot, tad mēs rīkosimies, kā tas paredzēts līgumos. Un mēs pētām ne tikai likumdošanu, kas ir pieņemta dalībvalstīs, bet arī to, kā tā tiek īstenota. Un vēl viena jauna tendence, ko esam konstatējuši, un par to tiek saņemts arvien vairāk ziņu, bet nav pieejama vēl statistikas dati šobrīd Es uh, gribēju uzsvērt, ka es minu jums uh, statistikas datus. Šeit nav runa par kaut kādiem uh, aptuveniem aprēķiniem, prognozēm, bet gan par faktiem, kas ir uh, reģistrēti dalība valstīs. Un kolēģim no Grieķijas gribu teikt, ka mūsu rīcībā esošie dati nevar pilnībā atspoguļot šīs parādības izplatību. Uh, Mēs uh, saņemam informāciju no aģentūrām par to, ka situācija uz robežām ir pasliktinājusi tīpaši neaizsargāto personu situāciju, un nevienmēr to ir iespējams atspogļot oficiālo statistikas datos par migrāciju vai arī par noziedzību. Ļoti svarīgi ir, lai mūsu rīcībā būtu skaitļi, lai mēs informētu politiķus un lai mēs varētu sadarboties ar dalību valstīm uzlabotu datu apkopošanas uh, sistēmu. Bet, uh, ja runa būtu pat par vienu cilvēku tirzniecības upuri, tad vienalga mūsu pienākums būtu uh, pret to vērsties, pret šo situāciju. Bet cilvēku tirzniecība uh, orgānu e, ieguvēji. Nav tas pats krimināla noziegums, kas orgānu tirzniecība ir jauna Eiropas padomas konvencija par uh, orgānu tirzniecību. Mums ir arī jau paredzēta projekta šai jomā esam gatavi sadarboties ar dalību valstīm, lai nodrošinātu to, ka datu apkopošana nākotnē arī atspoguļotu šo mm, noza, noziegumu. Tāpat pastāv arī cilvēku tirzniecība nelegālas adopcijas nolūkos, eh, bērni tiek pārdoti. Un šeit ir runa ne tikai par ekonomikas nozarēm, bet arī par uh, speciālistiem. Ja runājam par orgānu izņemšanu, tad uh, to nebūtu iespējams uh, īstenot bez mediķu līdzdalības. Es uh, tādēļ arī iepriekš norādīju, ka ir nepieciešama visaptveroša pieeja. Šeit ir jāīsteno daudz disciplīnu pieeja. Uh, jo cilvēku tirzniecība ir ne tikai uh, tiesību sargājušie iestādi kompetenci, šeit runa par uh, bērnu aizsardzību, robežu apsardzi, apsardzi par uh, izglītību, tāpat ir jāiesaist arī mediķi, sociālie darbinieki. Viss, viss sabiedrība, jāiesaista nacionāla administrācija, un dalību valstīm ir juridisks pienākums noteikti starptā, Eiropas Savienības tiesību normās, ka pē, nodrošināt, lai personas, kas strādā ar cilvēku tiesību, cilvēku tirzniecības upuriem, ir atbilstoši apmācītas. Bet dažkārt vienkārši šo cilvēku tirzniecības faktu ir grūti atklāt bet, uh, ja jūs rūpīgi palūkosties, kas notiek ielās, tad jūs varēsiet to pamanīt. Mums ir uh, pie, cietušā tiesību kopums, bet ja šīs cietušās personas netiek atbilstoši identificētas kā cilvēku tirzniecības upuri, un tādas, diemžēl, bieži ir, kad cilvēki ierodas tik lielā skaitā, tad nav pietiekami daudz laika, lai to darītu, nav atbilstoši apstākļi, lai to paveiktu, nav pietiekamas uzticības uh, no cietušo puses un uh, nav iespējams īstenot visas nepieciešamās procedūras. Palūkosimies uz 2014. un 2015. gadu, kad mēs pirmo reizi sagatavojam Eiropas Savienības ziņojumu par uh, cilvēku tirzniecības upuru konstatēšanu patvērumu procedūrā. Mēs to darījām kopīgi ar uh, Eiropas Savienības migrācijas tīklu un vairākumā gadījumu patvērumu sistēmās ir iespējams identificēt uh, šos cilvēku tirzniecības upurus, bet nevienmēr uh, nacionālā administrācija ir spējīga ar visu šo slogu tikt galā, un tādēļ ir nepieciešams rekomendācijas par uh, personām, kas ir pakļauts briesmām bieži vien viņiem nav pieejami eh, šie pakalpojumi, šo dienestu atbalsts. Un eh, šie cilvēki ir cietuši ne jau tikai atrodoties Eiropas Savienībā, bet uh, pirms ierašanās Eiropas Savienībā. Uh, Saskaņā ar statistikas datiem 65% no reģistrētajiem upuriem ir Eiropas Savienības pilsoņi. Tas nozīmē, ka cilvēku tirzniecības kar personas uh, ne tikai uh, no citām valstīm, bet arī cilvēkus, uh, kas ir mūsu dalību valstu pilsoņi. Tā kā jāsaka, šī parādība pastāvēja vēl pirms migrācijas krīzes un tā pastāvēs arī pēc uh, šīs krīzes. Un, protams, šādā situācijā cilvēki vēl uh, vieglāk var kļūt par uh, cilvēku tirzniecības upuriem. Uh, Un es domāju, ka uh, dalību valstu parlamenti var dot uh, pievienoto vērtību. Ir jābūt arī uh, skaidrībai par jēdzieniem. Mēs dažkārt uh, konstatējam, ka uh, tiek runāts par uh, cilvēktiesniecību, kaut gan patiesībā ir runa par migrantu kontrabandu. Uh, Protams, tas jau nenozīmē, ka migranti, kas tiek nelegāli ievesti, nevarētu būt pakļauti uh, nežēlībai vai, vai citiem noziegumiem, bet cilvēku tirzniecība uh, notiek arī vienas valsts uh, ietvaros, nav obligāti jābūt šim pārobežu raksturam. Protams, uh, cilvēku tirzniecība var notikt arī uh, pārobežu režīmā. Bet uh, ir gadījumi, kad nespējam palīdzēt uh, cietušajiem. Dalību valstīs ir arī dažādi atšķirīgas normas. Un es aicinātu uh, arī nepielīdzināt uh, cilvēku tirzniecību cilvēku kontrabandai. Uh, dažkārt arī lingvistiski ir grūti šīs parādības nošķirti, tīpaši uh, romāņu valodās. Thank you very much. Paldies. Liels paldies arī par jūsu noslēguma komentāru par to, kas ir un kas nav cilvēku tirzniecība. Tas ir ļoti būtiski arī mums, kad mēs pieņemam lēmumus šeit Eiropas parlamentā. Jā, precizējums tikai. Es, jūs teicāt, ka Eiropas uh, Savienība pieprasa, lai uh, katrā uh, valstī pastāvētu normas par aizbildņu iecelšanu. Manuprāt, tas neatbilst patiesībai. Vai jūs varētu precizēt? Patiešām direktīva par cīņu pret cilvēku tirzniecību ietver juridiskas saistības iecelt aizbildni vai tiesisko pārstāvi bērniem, kas ir cietuši no cilvēku tirzniecības. Bet uh, bērni, kas nav kļuvuši par cilvēku tirzniecības upuriem, uz tiem šīs uh, normas neatiecas. Ir citi tiesību instrumenti Eiropas Savienībā par aizbildniecību, bet uh, šajā gadījumā runājot par cilvēku tirzniecību ir jābūt aizbildnim vai juridiskam, uh, tiesiskam pārstāvim. Mēs izvērtējam praksi, 28 dalībvalstīs, un mēs eh, arī piedāvājam praktiskus instrumentus, principus, lai varētu izveidot nacionālās aizbildniecības sistēmas cilvēku tirzniecības upuriem, kas ir bērni, bet eh, ko varētu attiecināt arī uz citiem bērniem un citām procedūrām. Paldies, vai esat apmierināts ar šo skaidrojumu? Jā, liels paldies! Es tikai gribēju teikt, ja mēs to darām attiecībā uz bērniem, kur ir cilvēku tiesniecības upuri, tad uh, šķiet, ka nemaz nav tik uh, liels uh, solis uz priekšu, sakot, ka visi uh, Uh, bērni, migranti, tātad nepavadīti, nepilngadīgi arī būtu pelnījuši, lai viņiem ieceļ aizbildni. Un tas ir rakstīts tieši mūsu ziņojumā, jo mēs zinām, ka vismaz desmit tūkstoši šādu bērnu ir pazuduši. Vismaz par to mums ir ziņas, bet noteikti reālais skaitlis ir daudz daudz lielāks. Vai jūs va ir svarīgi, lai būtu persona, kas ir atbildīga par šo bērnu, kas zinātu, kur bērns atrodas, varētu sniegt par viņu informāciju varas iestādēm. Un es ceru, ka jūs man piekritīsiet, ka daudzi tūkstoši šo pazudušo bērnu patiesībā ir nonākuši eh, cilvēku tirgotāju rokās. Atbilde. Jā, ļoti svarīgi ir uzsvērt to, ka es eh, runāju eh, cilvēku tirzniecības apkarošanas koordinātoru eh, vārdā un runājam par bērniem, kas ir cilvēku tirzniecības upuriem, upuri, bet runājot vispār par bērniem, uh, Eh, nepa, nepavadītiem nepilngadīgiem. Mēs uh, iestājāmies par starptautisko standārtu īstenošanu, mēs gatavojam paziņojumu, kur būs runa par visu bērnu aizsardzību migrācijas kontekstā. Un uh, aizbildņu iecelšana arī tiks atspoguļot šajā paziņojumā. Uh, ir uh, normas par uh, bērniem uh, patvērums sistēmas kontekstā un strādājot pie jaunās patvērums sistēmas, mēs varētu dot uh, vairāk ieteikumu šai jomā par aizpildņiem. Un Eh, to varētu attiecināt arī uz citām bērnu kategorijām un uz plašāku kontekstu, ne tikai runājot par cilvēku eh, tirzniecības upuriem. Eh, šis dokuments ir pieejams visās oficiālās Eiropas Savienības valodās, to mēs darījām ar nolūku, lai to varētu labāk izmantot dalību valstīs un varētu meklēt informāciju arī mūsu mājaslapā. Uh Lords Solēs. Jā, tas ir ļoti būtiski, ja desmit tūkstoši bērnu ir pazuduši, vismaz desmit tūkstoši, tad ir grūti noticēt, ka viņi nav kļuvuši par cilvēku tirzniecības upuriem. Atbilde runājot par jūsu uh, minēto pēdējo punktu. Jaunajā Schengens informācijas sistēmā ir paredzēts jauns instruments valsts var uh, iekļaut informāciju, brīdinājumu par pazudušiem bērniem bez uh, pieaugušo pavadības, par uh, bērniem, kam ir risks kļūt par cilvēktizniecības upuri. Un mēs arī turpināsim darbu, cerams, nākošā gada laikā pie šīs jautājuma. Priekšsēdētāji, jā, šī ir ļoti sarežģīta problēma, šie pazudušie bērni bērni, kas varbūt ir vienkārši devušies uz citu valsti. Mēs nezinām, kur viņi šobrīd atrodas. Varbūt viņi atro, ir pie savām ģimenēm nokļuvuši vai arī kļuvuši par cilvēku tirzniecības upuriem. Šī situācija nav skaidra un tā ir liela problēma. Bet tie ir tikai Eiropola dati un mums nav pietiekam daudz faktu pieejams. Uh, lai noskaidrotu, vai šie, kur šie cilvēki atrodas, vai viņi ir kļuvuši par cilvēku tiesniecības upuriem vai nav. Ir uh, jāparēt īpaši bērnu aizsardzības pasākumi. Debatēs mēs uh, bieži vien nedaudz pieskaramies šim jautājumam, bet mums būtu nepieciešama kopīga pieeja uh, mūsu tiesiskajās juridiskajās sistēmās, Mums ir nepieciešama Eiropas patvēruma sistēma un tajā īpašas procedūras attiecībā uz bērniem. Un kopīgiem spēkiem mums tas ir jāpanāk, tas ir ļoti būtisks punkts. Un mums ir jārunā par datiem. Mūsu rīcībā nav pietiekam daudz informācijas un informācijas mums ir jāsaņem informācija no dalību valstīm. Un dalību valstīm to mēs arī eh, sakām. Un šī ir ļoti nopietna problēma. Bija tiešām rosinoši jūsos klausīties. Paldies par jūsu skaidrojumu. Tas mums bija ļoti nozīmīgi, un mēs noteikti turpmāko mēnešu laikā atgriezīsimies pie šiem jautājumiem, pie juridiskā ietvara. Un tagad man tikai jums jāsaka, ka man ir jāvē, jā, būs. Uh, Mūsu pēdējā noslēguma sesijā jāsniedz pārskats par mūsu um, darba rezultātiem. To es arī darīšu. Tagad jums ir mm, nedaudz brīva laika. Mums uh, būs pārtraukums līdz 15.45 un tad mēs atkal. Uh, pulcēsimies šai zālē. Varat vai nu palikt šai zālē, vai doties iedzert kafiju, bet neaizmirstiet, ka sāksim darbu 15.45.